Tagad pāriesim pie sadaļas pēc debatēm. Vispirms vēlos paziņot par apspriediem. Pēc apspriešanās ar politiskām grupām vēlos parlamentam piedāvāt šādus priešlikumus rītdienas darba kārtības izmaiņā. Debatas par mutiski atbildīgo jautājumu par privās tirdzniecības nolīguma saruna atvēršanu ar Austrāliju un Jaunzēlandi tiks noslēgtas rezolūcija, par kur balsos februāra pirmajā plenārsesijā. Vai ir kādi iebildumi? Helmuts Šolts, lūdzu. Priekšstādājas kundze, paldies! Mēs esam pret balsošanu februāra pirmajā plenāra sesijā saskaņā ar eh, Bernt Langaudu un Danielu Kaspārī Eh, līdzreferentiem mēs vēlamies piedāvāt otrajā plenāru sesijā, jo mēs neuzskatām, ka šis jautājums ir jāsteidzina, jo komiteja par šo rezolūciju balsosim nākošu nedēļu. Labi, priekšsādātājs saprot jūsu argumentu. Līdz ar to balsosim par šo priekšlikumu, balsot par šo rezolūciju februāru otrajā plenāru sesijā. Kas par? Pret? Atturas? Šis priekšlikums ir pieņemts. Tagad pārējām pie balsošanas. Ļoti īsa balsošana. Sākam ar Morais kungu ziņojumu. Transporta līdzekļa reģistrācijas datu TRD automatizēta apmaiņa ar Latviju. Vienots balsojums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam.